Vamos a empezar la votación. Sāksim balsošanas sesiju. Vispirms balsosim par Kazīnī ziņojumu par parlamentu sadarbības delegāciju, delegāciju apvienotajās parlamentārajās komitejās uh, priekšlikumu pār pret atturas pieņemts. Tālāk balsosim par starpparlamentu delegāciju un citu delegāciju locekļu skaitu. Par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk Češkovs ziņojums 2011. gada finanšu budžeta izpildes apstiprināšana Eiropadomēm padomēji. Nav grozījumu, tāpēc balsosim par pret, atturas, pieņemts. Votamos ahora la propuesta de resolución. Votos a favor. Tālāk. Rezolūcija par, pret, atturas, pieņemts. No Vācijas ņemt labāk, jā? Ja? This now um, um, session uh, with the presence of a distinguished. Uh, Bet uh, gribēju sveikt arī mūsu godājumos viesus, Senegāles prezidents. Jā, Senegāles prezidents. Un sesija mums būs uz brīdi jāpārtrauc svinīgās ceremonijas dēļ, un tāpēc eh, tā vietā, lai balsot par Zanoni ziņojumu, kurš ir ļoti garš un varētu radīt problēmas ar laikiem, mēs varētu balsot par dažiem ziņojumiem, kas ir īsāki, un par Zanoni ziņojumu balsosim pēc svinīgās sēdes. Pāriesim pie Hārbora ziņojuma. atpūtas laivas un ūdens motocikli. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pirmais bloks ir pieņemts. Tagad balsosim par komisijas priekšlikumu. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Priekšlikums ir pieņemts. Balsosim par leģislatīvo priekšlikumu. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Priekšlikums ir pieņemts. Tagad balsosim par Verņo kundzes ziņojumu. Profesionālo kvalifikāciju atzīšanu un administratīvā sadarbība. Vispirms balsojam par pirmo bloku, sākam balsot. Pirmā daļa. Parastais balsojums. Pirmais bloks, pirmā daļa par pret atturs pieņemts. Otrā daļa personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Balsojam par komisijas priekšlikumu, personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un pirms balsojam par leģislatīvo rezolūciju, nobalsosim par uh, 161. grozījumu par pret atturs pieņemts. Un tagad balsojam par leģislatīvo priekšlikumu personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. votaremos el informe Bauer. Informe Bauer. Pāriesim pie balsošanas par Bauer ziņojumu. ES un Armēnijas nolīgums par vīzu atvieglot izsniegšanu par, pret, atturas, pieņemts. Pārējām pie Otrā Baueras ziņojuma es un Armēnijas nolīgums par tādu personu atpakaļ uzņemšanu, kuras uzturas neatļaut par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk atļautās veselīguma norādes uz pārtikas produktiem. Grozījuma priekšlikuma nav saņemti, bet ir nepieciešams kvalificētais vairākums, tāpēc paceliet rokas, kurš ir par, pret. Šķiet, ka vajadzēs pārbaudīt elektroniski. Sākam balsot. Se cierra votación. Beidzam balsot. Priekšlikums ir noraidīts. Pārējām pie dzīvnieku izcelsmes pārtikas un produktiem. Balsojam par rezolūcijas priekšlikumu, vajadzīgs kvalificētais vairākums par pret atturas. Būs jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot. Se cierra votación. Beidzam balsot. Noraidīts. ES un Ķīnas sārunas. Pirmais un sastais grozījums ir identiski. Bal personālais balsojums sākam balsot. Se cierra votación. Beidzam balsot. Noraidīts. 17. pāns eh, divās daļās par pret atturas pieņemts. Otrā daļa personālais balsojums. Sākam balsot. Se cierra votación. Beidzam balsot. Pieņemts. 23. pāns. Eh, otrais grozījums. Eh, personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Zi 28. pants eh, trijās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pieņemts, trešā daļa par, pret, atturas pieņemts. 38. pāns, 3. grozījums, personāla balsojums, sākam balsot. Se cierra votación. Beidzam balsot. Norādīts. Septītais grozījums personāla balsojums sākam balsot. Se cierra la votación. Beidzam balsot. Noraidīts. Dos partes. Pirmā parte. Votos a favor. 41. pants divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Se cierra votación. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais grozījums - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 42. pants divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais grozījums - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Astotais grozījums - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 43. pants trijās daļās pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. Bet pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. 3, 43. pants, otrā daļa. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa. Par to netiks balsots, jo priekšlikums ir atsaukts. Tagad nobalsosim par priekšlikumu kopumā. Par pret atturas pieņemts. Pāriesim pie nākamā punkta. Mums vēl ir nedaudz laika vēl vienam balsojumam. Es un Taivānas tirzniecības attiecības. Balsosim par pirmo pāntu divās daļās. Par pret atturs pieņemts, otrā daļa par pret atturs pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturas noraidīts. Ceturtais pāns par pret Nobalsosim elektroniski. Sākam balsot. Ceturtais pants. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Un tagad nobalsosim par 14. pāntu kopumā personāla balsojums. Perdón, apartado 14. Eh, 14 ja una errata. Atvainojiet par 14. pāntu balsojumu. Personāla balsojums. Beidzam balsot. Līdz ar to priekšlikums ir apstiprināts. Balsojam par ziņojumu kopumā par pret atturas pieņemts. Eh, nos queda pendiente. Bo, interrumpimos la sesión para la sesión. Un tagad pārtrauksim balsošanu, lai noturētu svinīgo sēdes daļu. Vai vēl vienu? Votamos! Labi. Vēl viens balsojums. Okay. Labi, tad nobalsosim par vēl vienu ziņojumu. Lichtenbergas kundze. Dārgie kolēģi, pirms jūs uh, sākat uh, kaķu koncertu, lūdzu man, mani uzklausiet. Mēs vakardien runājām par lidojuma stundas skaitu pilotiem un apkalpei. Mēs saņēmām priekšlikumus. Uh, no ziņojumiem, kas balstās uh, uz sarunām starp viņu un transporta darbinieku ārotbiedrību. Un tajā ir veikti grozījumi attiecībā uz to priekšlikumu, kas tika izstrādāts komitejā. Mēs īsti nezinām, kāds ir jaunais uh, komisijas priekšlikums. Rezolūcija, par kuru mēs tagad balsosim, uh, šo priekšlikumu noraida, jo balstoties, jo mēs risinājām sarunas uz tā pamata, kas iepriekš eh, bija pirms šīm diskusijām, bet mēs uzskatām, ka parlamentam ir jāzina, par ko mēs balsojam. Tāpēc es jūs lūdzu atlikt šo balsojumu, lai parlamentam dotu iespēju iepazīties ar komisāra priekšlikumiem rakstveidā un tos apspriest. Paldies! Senjora Lichtenberg. Lichtenbergas kundze. Saskaņā ar reglamentu. viens runātājs eh, pašlaik var atbalstīt jūsu priekšlikumu, un viens runātājs var izteikties pret. Vai kāds vēlas atbalstīt? Vai kāds ir pret? Arī ne? Herr Präsident, ich spreche mich ausdrücklich dafür. Priekšādā, tā, priekšādā esmu par to. Es ļoti skeptiski. Uh, reaģēju uz eh, komisijas priekšlikumu. Ja šeit ir kāda iespēja to uzlabot, ka mēs varam kopā tam piekrist, mums vajadzētu to izmantot, un laiks mums tam tiešām ir. Lies paldies, jāpaldies. Viens runātājs vēlas izteikties pret priekšlikumu. Nē, tomēr nē. Spironi, sī, sī. Spironi, kungs, lūdzu. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Balsoš, parlamenta balsošana par šo tematu taču nāk par labu mūsu nostājai pret eh, komisiju un padomi. Mēs tagad balsosim par Listenbergas kundas priekšlikumu. Tie, kas ir par, lūdzu, pārbalsojiet, kas ir pret, kurš ir par šo priekšlikumu Listenbergas kundzes un kurš ir pret. Mēs to pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Priekšlikums ir norādīts. Tagad balsosim par uh, tehniskajiem priekšnotiekumiem. Personāls balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Priekšlikums ir noraidīts. Tagad mēs pārtrauksim balsošanu, lai uzklausītu Senegāles prezidentu. Pēc tam mēs turpināsim balsošanu par vēl palikušajiem punktiem.